pēc nepilngadīgo aizsardzības likuma pieņemšanas. Vispirms došu vārdu rezolūciju. Nosīšanai. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, par ko mēs runājam. Mēs runājam par Eiropas vērtībām. Mutiskajos jautājumos un arī kopīgajā rezolūcijā Mēs esam izteikuši viedokli par it kā šo situāciju saistībā ar nepilngadīgo aizsardzību, tad šis likums varbūt var veicināt ignoranci, nesapratni par šo jautājumu un var nodarīt daudz ļaunuma jauniem homoseksuāliski noskaņotiem cilvēkiem. Šiem jaunajiem cilvēkiem, kuriem kurus šis likums it kā gatavojas aizsargāt. Tāpēc mēs pie šī jautājuma esam ķērušies un esam jau vasarā saņēmuši vēstuli no bar komisāra Baro, kur ir izteikts komisijas rūpes par šo jautājumu un informāciju par to, ka komisija rūpīgi sekos nacionālajai likumdošanai, lai tā atbilstu Eiropas pamatprincipiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas komisijai nav jāiejaucas tikai tad, kad tiek pārkāpti tirgus likumi, bet it īpaši tad, kad Eiropas vērtības tiek pārkāptas. Mēs nevaram paciest diskrimināciju, mums ir vērtības un domāju, ka arī mūsu lietuviešu draugi šīm vērtībām piekrīt, jo mēs esam eiropieši. Attiecībā uz rezolūciju lūgtu jūs atbalstīt to sevišķi grozījumu, kas atsaucās uz pretdiskriminācijas direktīvu, kas ir minimums. Atbalstu lūgtu arī prasībai pamattiesību aģentūrai izskatīt šo juridisko variantu. Un kopumā domāju, ka mēs kā Eiropas parlaments varētu būt lepni, ja mēs pieņemtu šādu rezolūciju. Paldies! Paldies! Lunaček kungs! Paldies! Kā iepriekšējais runātājs teica, šeit ir jautājums par likumu, kas ir pieņemts Lietuvā, kurā Eiropas likumu un cilvēku brīvība ir zināmā mērā apdraudēti. Jauniešu, kas ir lesbietes vai homoseksuāļi vai transdzimumu būtnes, uh, Gal galā katram cilvēkam ir tiesības dzīvot bez bailēm. Šis likums saka, ka faktiska informācija var nodarīt ļaunumu šiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem būs jādzīvo depresijā, bažās, nemierā, jo šādiem jauniem cilvēkiem it īpaši šis jautājums ir svarīgs, pirms viņi vēl ir paziņojuši par savu orientāciju. Tieši šie cilvēki uh, var izdarīt pašnāvības šādos gadījumos, un tāpēc domāju, ka šāds likums ir kā pliķis sejā Eiropas vērtībām. Un tāpēc Barokungs jau vasarā atsūtīja savu atbildi uh, homoseksuālu cilvēku organizācijai komisija izskatīja šo jautājumu, un es domāju, ka mums tagad būtu laiks dzirdēt, ko komisija plāno darīt un ko arī padomē plāno darīt šai sakarā. Es zinu, ka iepriekšies Lietuvas prezidents nepieņem šo likumu, bet parlaments pastāvēja uz savu. Domāju, ka mēs varētu pieņemt šādu rezolūciju, un mēs varētu pamattiesību aģentūru prasīt, lai tā izsniedz savu viedokli par šo likumu. Ir taču skaidrs, ka lesbietēm un gejiem nevajadzētu pazust no skolām vai bērnu dārziem tikai tāpēc, ka informācija par to nevar tikt sniegta. Paldies! Paldies! Vairāk tava, eh, tavares kungam vārds divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Šī likuma mērķis it kā esot bērnu aizsardzība pret uh, Uh, kaitīgu publisko informāciju. Ja uh, tas tik tiešām uh, būtu tā paredzēts, tad mēs neredzētu, es domāju, daudzas citas filmas un daudz, kas būtu aizliegts skolās un universitātēs un būtu jāmaksā sodi par to, ka viņiem ir šāda orientācija vai viņi izplatīs šādu materiālu. Tā tad ir paredzēta arī, paredzēt arī naudas soda Lietuvā tiem, kas propagandē, zinām, orientāciju. Tā tad, eh, ja būtu kāda filma vai kāds materiāls, kur ir eh, laimīgs geju pāris, tad to nedrīkstētu rādīt, vajadzētu viņus attēlot kā nelaimīgus. 14. jūlijā eh, šajā gadā šis likums tika ieviests, un jāsaka, tā bija pirmā, pirmā arī šī jaunā sasaukuma parlamenta tikšanās diena. Un tādā ziņā tā bija arī zināma tāda gada diena, gadskārta mūsu principiem šeit Eiropā. Šie principi ir brīvība un tiesības uz laimīgu dzīvi. Tieši šajā laikā, tieši šajā dienā Lietuvā tika runāts un lemts par šādu brīvību ierobežošanu. Mēs eh, šeit eh, tikāmies pirmajā savā sēdē 14. jūlijā jaunajā sasaukumā, un tieši tāpēc mums eh, ir svēts pienākums aizstāvēt un pastāvēt uz šīm vērtībām, kuras es nu pat minēju. Mēs vienmēr runājam par šīm vērtībām, bet cik tālu tās reāli sniedzas, vai mums ir jāpārbauda viss, kas notiek grāmatās un kinoteātros. Viļņa ir šogad kultūras galvaspilsēta, un uh, Tas ir ļoti būtiski. Tas nozīmē, ka šai pilsētai ir ne tikai gods, bet tā ir arī zinām pienākuma un atbildība. Un jāpauž šāda pozitīva motivācija, nevis negatīva motivācija. Tāpēc es aicinu balsot par parlamentu rezolūciju un noteikti vajadzētu aicināt izteikt vēl konkrētāku viedokli šajā jautājumā. Paldies, Kašman kungam vārds. Paldies! Es kā gejs esmu lepns, ka šajā parlamentā mēs runājam pret šo likuma priekšlikumu. Tas skaidri un gaiši pārskāpja sesto pantu Eiropas Savienības pamatlīgumā un tāpat arī pamat direktīvu un citus aktus pret diskrimināciju. Tiek pārkāpta arī ANO konvencija par bērnu tiesībām. Uh, un uh, tiek veicināta diskriminācija pret jauniešiem, kas ir lesbietis vai geji. Tātad kas un no kā tiek aizsargāts? Britu konservatīvi Lielbritānijā 88. gadā ievies līdzīgu likumu tolaik, un arī tagad tiek atzīts, ka uh, šie likumi noved pie cenzūras un homofobijas. Un šīs ir divas parādības, kas sagrauj cilvēku dzīvības un salauž cilvēku likteņus. Uh, Eh, šo likumu ir eh, nosodījušas dažādas nevalstiskās eh, organizācijas, tāpat arī Eiropas padoma un Amnesty International un citas. Šis priekšlikums skar jaunus, jauniešus, lesbietus, homoseksuāļus, un to var izmantot, lai liektu jauniešiem piekļūt jebkādam materiālam, grāmatām, filmām, ko ir radījuši, izveidojuši, sarakstījuši homoseksuāļi vai lesbietas. Vai tāpēc mēs aizliegsim uh, Platona, Oskara Vailda, Tennessee Viljams, Čaikovsku un citu darbus tikai šo iemeslu dēļ, vai tāpēc mēs aizliegsim Eltona uh, Džona uh, uh, mūziku, vai arī aizliegsim skatīties uz tenisisti Martinu Navratīlo. Tas būs uh, uh milzīgs ļaunums jauniešiem. Jauniešiem ir nepieciešama izglītība, nevis izolācija. Viņiem ir jāsaprot, kāda ir pasaule tās visā dažādībā, un viņiem ir jāmāca respektēt tos, kas ir savādāki. Eh, cilvēciska mīlestība eh, tā nedrīkst eh, balstīties uz kādiem apsvērumiem par dzimumu vai orientāciju. Šī apmelošana, eh, ka lesbietes un geji ir eh, drauds sabiedrībai, tas ir eh, absolūts sagrozījums. Jebkurā civilizētā sabiedrībā par to spriež nevis pēc tā, kā tā attiecas pret vairākumu, bet kā tā attiecas pret mazākumu. Tāpēc es gribu teikt lietuviešiem un visiem pārējiem pasaulē, noraidiet eh, šo ārkārtīgi bīstamo soli un priekšlikumu, jo tas eh, mūs atgriež atpakaļ pagātnē. Paldies! Un tagad vārds ministrē Malstrāms kundzei padoms vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti! Es vispirms vēlētos sākt ar to, ka uzsvēršu to, ka brīvība, izteikšanās brīvība un nediskriminācija seksuālās piedarības dēļ ir mūsu demokrātijas stūrakmens. Eiropas Savienība balstās uz to vērtību, ka principi un tās vērtības visām dalību valstīm ir vienādas. Mēs nevaram iestāties un mēs nevaram arī cīnīties par citām valstīm un to cilvēktiesību izpeldi, izpildi. Bet ja mēs Eiropas Savienībā nevaram nodrošināt pamatprincips, tad ko mēs varam teikt citiem? Vārda brīvība un tiesības netikt diskriminētam ir atrunātas Eiropas Savienības dibināšanas līguma 6. pantā, un tie ir atrunāti arī 10. un 14. Eiropas cilvēktiesību harta punktos. Principi ir eh, ierakstīti arī pamatiesību hartā. Ir vesela virkne tiesību aktu, kas aizsargā cilvēku tiesības un brīvības. Veselā virknē direktīvu ir aizliegta diskriminācija darba tirgu, vecuma, seksualitātes vai citu diskriminācijas ziņā. Un eh, mēs šobrīd vēlamies paplašināt šo aizsardzību vēl uz citām jomām, tātad diskriminācija tiks eh, noliegt arī citās jomās. Padomi ir diskutējis par šiem jautājumiem un parlaments ir nācis klajā ar atzinumu un ceram, ka iniciatīva novedīs pie saistošiem tiesību aktiem. Uh, Tas bija likumdošana Eiropas līmenī. Ja mēs runājam par dalību valstīm, tad dalību valsts pašas atbild par likumu pieņemšanu un tomēr tikai ņemot vērā. Tad likumu var pieņemt tikai tad, ja likums izpilda Eiropas Savienības primāros tiesību aktus un sekundāros tiesību aktus. Un, protams, ja šāda likumdošana ir pieņemta Eiropas Savienības līmenī. Aktuālais likums, kuru Lietuvas parlaments pieņēma šā gada jūlijā, un arī tie grozījumi, kur šobrīd tiek izskatīti Lietuvas parlamentā, Zviedrijas prezidentūrā izsauc ļoti lielas bažas. Un tomēr neaizmirsīsim, ka Lietuvā šis likums vēl nav stājies spēkā. Uh, Ja tas stāsies spēkā, tad tas nozīmē, ka tiks aizliegtas sava veida seksuālās brīvības, kas ir tomēr katra cilvēka pamatiesības. Tāpēc Zviedrijas prezidentūra jau vairākas reizes ir uzsvērusi šo punktu kontaktos ar Zviedrijas, eh, atvainojos, Lietuvas valdību. Runājot par juridiskajiem jautājumiem, kurus eh, deputāti šeit uzdeva. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka padomē šeit nav nekāda teikšana. Tas ir vairāk um, regulu jautājums un dalību valsti jautājums. Tieši tāpat arī pamatiesība aģentūra neko tur nevar teikt. Kaut ko teikt var tikai komisija. Komisija var nolemt, vai dalību valsts izpilda savas saistības attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem vai nē. Uh, Līdz ar to komisija ir tā, kura nosaka, vai primārie tiesību akti kādā dalību valstī tiek izpildīti pilnībā. Droši vien to uzsvērs arī komisārs Barokungs, un ja dalību valsts neizpilda primāros tiesību aktus vai sekundāros tiesību aktus, tad komisija nāk lejā ar mēriem. Runājot par 13. Eh, Eiropas dibināšanas, pan, dibināšanas līguma pankt, pantu, tad nedrīkst tikt īstenota diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai seksuālās pārliecības dēļ. Un tomēr eh, mēs šobrīd nezinām, pie kā novedīs šis likumdošanas akts Lietuvā. Tieši tādā pašā veidā pasākumi no padomes puses saskaņā ar 7. pantu Eiropas Savienības digu, dibināšanas likumā. E, padome var nākt klajā ar motivētu pamatojumu likumdošanas izmaiņām. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt godātajam parlamentam, ka diskriminācija ir aizliegta un mēs prezidentūrā disk diskutēsim par šo jautājumu 16. un 17. novembrī tā saucamajā kvalitatīvajā galotņu tikšanās reizē. Mēs runājam par respektu pret cilvēktiesībām un pamattiesībām, un šis jautājums nav apspriešams. Un tomēr formāli šis jautājums ir jāizskata tajos tiesību rāmjos, kāda ir Eiropas Savienības rīcībā. Es e, tiešām uzskatu, ka būs interesanti šīs diskusijas, un es vēlētos dzirdēt arī komisijas viedokli šajā jautājumā. Paldies! Grazie, ministro, la parola! Paldies, e, ministrs kundzei, un tagad vārds e, komisāram Baro. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienījamā ministrs kundze jau savā uzrunā izskaidroja šīs problēmas juridiskos aspektus. Es gribētu teikt, ka komisija jau atkārtoti ir nosodījusi jebkādas homofobijas izpausmes. Jo šī ir parādība, kas ļoti izteiktā veidā grauj cilvēku pašcieņu. Komisija ir vairāk kārt atkārtoja savu pozīciju Eiropas parlamenta priekšā 23. aprīlī 2007. gadā plenārsēdē eh, tika pieņemta rezolūcija eh, pret homofobiju Eiropā. Eh, runājot par kopienas kompetences jomu, Eiropas Savienība un dalībvalstis, tām ir pienākums ievērot pamat tiesības jo tie ir kopienas pamatiesību pamatelementi. Lietuvas likuma projekts par nepilngadīgo aizsardzību pret uh, publiskas informācijas kaitīgo ietekmi ļoti lielā mērā ir kopienas kompetences jomā, jo šī likuma saturs ir saistīts ar konkrētu direktīvu ieviešanu par audiovizuālā darbību un elektroniskiem saziņas veidiem. Komisija tāpat ir informējusi Lietuvas varas iestādes pat pirms šī likuma projekta pieņemšanas, ka zinām šie likuma nosacījumi varētu radīt ļoti nopietnas problēmas attiecībā uz pamattiesībām un kopienas pamata tiesību aktiem. Tomēr šķiet, ka pašreizējā likuma versija, kas pieņemta 14. jūlijā, uh, nav izkliedējis šīs bāžas, ko savulaik jau pauda komisija. Šajā situācijā kon, e, komisija var baust ļoti nopietnas bāžas par šī likuma atbilstību, e, izteikšanās brīvībai, nediskriminācijas principam un e, bērnu tiesību principiem tā skaitā arī bērnu tiesībām piekļūt nepieciešamai informācijai, kas vajadzīga viņa attīstībai. Tāpat komisija turpinās veikt jebkādus nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu kopienas tiesību un arī pamattiesību ievērošanu. Atbilstoši komisijas rīcībā esošai informācijai, tika Lietuvā izveidota darba grupa, pēc Gribauskaits kundzes prezidentas iniciatīvas, lai varētu iestrādāt šajā likuma projektā papildus grozījumus. Šiem grozījumiem vajadzētu uh, tikt izstrādātiem oktobra beigās, līdz oktobra beigām. Komisija, protams, gaidīs raudzīsies, kāda būs šīs darba grupas eh, darba gaita un izskatīs šos jaunos grozījumus un to saturu, un tad komisija varēs eh, paust no skaidru pozīciju par šo likumu projektu. Un Malstroms kundze jau ļoti skaidri norādīja, ka šis ir eh, uzdevums tieši komisijai veikt uzraudzību un nākt arī klajā ar sankcijām uh, ja netiek ievērotas uh, Eiropas Savienības regulas un uh, pamattiesības. Tā lūk ir informācija, ko es jums gribēju sniegt, lai parādītu, ka mūsu pozīcija šajā jautājumā ir visu laiku bijusi ļoti skaidra. Komisāri. Paldies komisāram. Tagad politisko grupu pārstāvji Landsbeģis. Divas minūtes, tautas partija grupa. Paldies! Likums, kas tiek debatēts, nav spēkā. Tas stāsies spēkā tikai martā, un tur ir tikai viena līnija homoseksualitātes informācijas izplatīšana mazgadīgo starpā. Un uh, šie grozījumi tiek gatavoti. Tāpēc es gribētu teikt, ka mūsu rezolūcija nav vietā. Vajadzētu koncentrēties uz parlamenta mērķiem. Šī viena līnija, par kur es runāju, par reklamēšanu, šeit ir divi jautājumi. Šeit ir mazgadīgie un reklamēšana. Nevis uh, homoseksuālisms vai kaut kas cits Reklamēšana ir mētiecīga darbība, kas pārsniedz nepieciešamo informāciju, un nevajadzētu to sajaukt ar seksuālo izglītību. Reklamēšana mazgadīgo aprindās var iekļaut daudz ko vairāk kā vienkārši informēšanu, gan uh, pavedināšanu uz prostitūciju homoseksuālos apstākļos vai arī pat kaut kādas biznesa intereses un materiālu izplatīšanu. Diārie kolēģi, vecāki un vecvecāki, padomājiet paši, vai jūs atbalstītu atvērt visus kanālus šādai informācijai saviem bērniem. Jūs laikam jā. Ja mēs runājam par reklamēšanu bez ierobežojumiem, tad, manuprāt, mēs esam apmaldījušies trijos kokos. Viena ir bērnu tiesības būt brīviem no mentālas vardarbības. Otrs ir jautājums par kontaktēšanos. Domāju, ka šo jautājumu vajadzētu atrisināt bērniem sasniedzot zināmu vecumu. Tāpēc domāju, ka šo pirmo rindkopu vajadzētu pilnībā svītrot no rezolūcijas, jo tas nodara tikai ļaunumu Eiropas parlamenta reputācijai. Paldies! Marvis. Paldies. Landsberģa kungs ir mūs nepārliecināja ar saviem attaisnojumiem. Mani tas pārsteidz. Es domāju, ka jums būs pārliecinošāks stāsts. Komisija un padomi ir ļoti norūpējusies par šo jautājumu pretdiskriminācija un diskriminācijas nolīgums ir pamata princips Eiropas līgumos. Un mums arī bija šāds līgums, likums, un es domāju, arī šis likums kļūs par vēsturi, jo Eiropas Savienības pamatspēks ir mūsu kopējos pūliņos celt brīvības līmeni. Vienā dalības valstī, protams, ir grūti, kad tā tiek nolikta gaismā par kādu likuma ierobežojošo dabu, bet domāju, ka komisija un padomi ir norādījusi, ka tai rūp šis jautājums. Es domāju, viņiem ir jāsniedz viedoklis, bet viņi jau ir teikuši, ka esošajā likumā ir problēmas, un domāju, ka mums ir jāizsargā tas, ko mēs esam sasnieguši, un mēs, socialistu grupa, to nosodam un domājam, ka tā atradīs savu vietu vēstures mēslainē. Paldies! Donskis. Paldies, priekšsēdētais kundze kolēģi. Lietuvas likums. Um, uzreiz pārsteidza cilvēktiesībā aizstāvis Lietuvā un ārpus tās. Gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka likums tika rakstīts divas rei, vairākas reizes, un Adamkus kungs bijušais prezidents to noraidīja, taču parlaments ņēma virsroka. Arī esošā prezidenta kritizē šo likumu Likums tika izvērtēts arī Lietuvas mēdījos, no cilvēktiesība aizstāvju puses, un tie visi tur atrada homofobijas elementus, kā arī politiskas elementus, kā cenzūru un pašcenzūru. Šeit nekas nav par bērnu aizsardzību. Tas ir vērsts pret lesbiešiem un gejiem saistība ar nekrofīliju un fizisku vardarbību ir pilnīgi nosodama šai gadījumā. Domājams, ka šāda likuma pieņemšana vienā valstī 21. gadsimta sākumā vispār nav iespējama. Domāju, ka tas ir neveiksmīgs solis vismaz. Izmaiņas trešajā pantā, 310. pantā administratīvajā kodeksā un krimināla kodeksā, kas kriminalizētu un uzliktu sodu vai apcietinājumu cilvēkiem, kas ir reklamējuši homoseksualitāti publiskā veidā. Manuprāt, tā ir tīra homofobija un cilvēka vārda brīvības ierobežošana. Kas tad tas ir cits? Un visbeidzot, šis likums nav pieņemams Un vēl sliktāk būtu mēģināt to attaisnot. Tāpēc es pilnībā atbalstu šo rezolūciju. Paldies, saka priekšsēdus kundze, un tagad es dodu vārdu Romēvei Rueda kungam vienu minūti. Paldies, paldies, godātie kolēģi! Patreiz mēs runājam par Eiropas kopīgo attieksmi, bet pavisam nesen uh, bija tāda situācija, ka mums e, nebija iespēja runāt par šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka šis nav Lietuvas iekšējais jautājums. Mums visiem kopā ir jāsacina, ka tas ir vēsturisks dabas jautājums, kas satricina Eiropas ticamību un sabojā tās seju un slavu pasaulē. Uh, Eiropas Savienības institūcijas nedrīkst klusēt situācijā, kurā viena no dalību valstīm pieņem likumu, kurš paredz kriminālu sodu, ja kādam ir eh, vainu platonisks vai seksuāla dabas attiecības ar tā paša dzimuma cilvēku. Mēs runājam par homoseksualitāti, transseksualitāti un biseksualitāti. Ja mēs aizstāvam šos jautājumus, tad Es uzskatu, ka katram bērnam ir tiesības izvēlēties pašam savu seksuālo pārliecību. Ir ārkārtīgi svarīgi, tieši tā kā mēs šeit pieprasam, mums ir jāgarantē, lai bērni varētu augt veselīgā vidē. Mēs nedrīkstam padarīt par kriminālu noziegumu biseksualitāti un homoseksualitāti. Tikai šādā debašu gaismā mēs varam kaut ko panākt. Paldies, un tagad šī Manska kungs 1 eh, minūte un 30 sekundes. Paldies, saka nākamais runātājs. Godētās dāmas un kungi, Lietuvā pieņemtais likums par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi, protams, mēģina aizsargāt mazgadīgos no dažādām briesmām, kuras, ar kuriem viņi var sastapties dzīvē. Mēs saprotam, ka tas ir aizsardzības likums un ik viens vecāks vēlas aizsargāt savus bērnus. Ik viens šajā zālē sēdošais saprot, ka problēma ir jārisina ārkārtīgi ātri. Uh, bet eh, tas nav vissvarīgākais, par ko būtu jādiskutē šeit. Šis likums nekādā gadījumā neatiecas uz Eiropas Savienības likumdošanu. Visi jautājumi, par kuriem mēs šeit šodien dzirdējām, ir saistīti ar dalību valsts likumdošanu un mandātu un kompetenci. Eiropas Savienībai tur nav nekāda teikšana. Es iestājos pret pašu procedūru, ka mēs par šo jautājumu runājam šeit. Cits jautājums varbūt ir ideoloģisks. Es saprotu, ka Eiropas Savienība vēlas kaut ko darīt, un tomēr es nevaru atbalstīt nevienu no šīm rezolūcijām, par kurām mēs šodien runājam. Paldies, es saku priekšstādātais kundze viena minūte Svensons kundzei. Paldies, priekšstādātais kundze. Šeit mēs nerunājam par gejiem, mēs runājam par visu cilvēku vienlīdzīgām tiesībām un pamatiesībām. Es vēlētos pateikties gan padomē, gan komisijai par to, ka jūs esat skaidri ieņēmuši nostāju un esam pilnīgi pārstā, pa, Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums visām institūcijām ir jāiestājās par cilvēku pamatiesību izsākumu izpildi. Mēs runājam par Eiropas Savienības respektu pret pamatiesībām. Tam ir jātiecās uz pilnīgi visiem, uz dažādiem vecumiem, un es atvainojos arī dažādām dalību valstīm. Praktiski šis likumdošanas priekšlikums nozīmē, ka ikviena informācija, kurā būs jau kāda norāda par homoseksualitāti, būs kriminalizēta. Iedomājieties, kā tas būs, ka mēs vairs neiestājamies par vienlīdzīgām tiesībām visiem, neatkarīgi no viņu seksuālās pārliecības. Mēs runājam par cilvēktiesībām, un es varu šeit uzskaitīt veselu virkni pārkāpumu pret cilvēktiesībām, kas ir iekļauts šajā likumā. Es tiešām ceru, ka parlaments vienbalsīgi pieņems šīs rezolūcijas rīt, kad mēs balsosim par visām rezolūcijām. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs kundze, un tagad es dodu vārdu. Es dodu vārdu tiem, kuri vēl ir pieteikušies runāšanā, un tomēr es vēlētos palūgt, lai visi runātu pavisam īsi. Divas minūtes lūdzu Metļu kundzei. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es gribētu šeit uh, atgādināt to, cik uh, Eiropas Savienībai un parlamentam cik svarīga ir cīņa pret jebkādām diskriminācijas formām, un it īpaši pret diskrimināciju balstoties seksuālo orientāciju. Un tas arī šodienas jautājums. Tātad likumprojekts Lietuvā. Tas ir likumprojekts, kas rāda milzīgas problēmas, tik daudz problēmas, ka Gribauskaits kundze prezidente ir izmantojusi savus veto tiesības un pati ir uh, ierosinājusi izveidot darba grupu, kura tagad nāks klajā ar jauniem grozījumiem. Es esmu Es pilnībā viņai uzticos, uh, ka šī problēma tiks uh, atrisināta un ka attiecīgā dalība valsts radīs risinājumu šai ārkārtīgi smagajai diskriminācijas problēmai pret eh, zināmām seksuālām orientācijām. Eh, mēs eh, vairākas grupas esam nākušas klajā rezolūciju projektiem un ir labi, ka mums ir kopīgs rezolūcijas projekts visām grupām, un es domāju, ka būtu labi, ja mēs nobalsotu par šo rezolūcijas projektu un lai šis jautājums tik tiešām tiktu atrisināts jo ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt mūsu bērnu uh, garīgo veselību, bet tāpat laikā gribu atgādināt, ka cīņa pret jebkādu seksuālu diskrimināciju ir ļoti svarīga. Mēs pie tās esam strādājuši ļoti daudzus uh, gadus. Mēs, mums ir uh, pamattiesība aģentūra un šodien nav iespējams šo cīņu vienkārši atmest un atstāt novārtā. Tāpēc uh, gribu pateikties visiem un ceru, ka jūs balsosiet par šo rezolūciju. Pateicos visiem kolēģiem, kas bija iesaistījušies šajā darbā un diskusijās, un man ir patiesas prieks, uh, ka mums izdevās izstrādāt šo kopīgu rezolūcijas projektu, un, kā es teicu, es ceru, ka tas rītā arī tiks apstiprināts. Grācie. Paldies, un tagad vārds uh, Blinkevičūtas kundzei uz vienu ar pus minūti. Uh, aču pirmininkē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, sveicu Eiropas parlamentu, pozitīvi vērtēju tā iniciatīvu. Ir uh, ārkārtīgi svarīgi uh, griezties, runāt par šo likumu. Ir eh, nožēlojami, ka par šo likuma projektu nav bijušas pietiekams debats pirms tā pieņemšanas un ka atbilstība Eiropas eh, Savienības likumiem nav pārbaudīta. Eh, dažādas nevalstiskās organizācijas arī šai darbā netika uzklausītas. Mums ir cēls mērķis aizsargāt mazgadīto tiesības Bet eh, jāsaka, šobrīd līdz ar šo likumprojektu ir radušās vairākas antagonistiskas grupas. Eh, Eiropas eh, prezidents uzlika veto šim likumam, tika izveidota jauna darba grupa, tātad jaunā prezidenta aicināja izvērtēt šo likumu. Es domāju, ka būs pietiekama politiskā griba Lietuvā, lai uzlabotu šo likumu projektu jo mums ir nepieciešams kaut kas vairāk kā tikai likumdošana šajā jomā. Pirms sešiem gadiem Lietuvas sociāldemokrāti uh, nāca klajā ar vienlīdzīgu tiesību likumu, kas aizliedz jebkādu tieši vai netieši diskrimināciju balstoties uz seksuālu orientāciju, invaliditātu vai etnisko uh, izcelsmi, jebkādās dzīves jomās. Eiropas parlamenta rezolūcija šajā jautājumā ir jāuzskata, ka aicinājums Eiropas, eh, es atvainojos Lietuvas parlamentam, nodrošināt visu eh, personu tiesību un brīvību ievērošanu, balstoties uz Lietuvas konstitūciju, Eiropas Savienības tiesību aktiem un līgumiem. Paldies! Un tagad vārds uh, Botskurt kundzei uz vienu minūti. Paldies! Komisārs kungs, priekšsēdētāji kungs. Man šokē tas, ka Eiropā ir kāds parlaments, kas var ne tikai runāt par šādiem jautājumiem, bet pat pieņemt likumu. Tas, manuprāt, pilnībā pār eh, kā pie lesbiešu, geju un citu minoritāšu tiesības. Tas rada šiem cilvēkiem iespēju, ka viņiem ir jākaunās no savas orientācijas, un bērniem šāda informācija nepienāktos zināt Es gribētu skaidri pateikt Lietuvas parlamentam, ka šāds jautājums Eiropā nav izskatāms šādā veidā. Tie ir mūsu pamatprincipi, pamatvērtības, un tāpēc es ceru, ka komisārs iezīsies pat Eiropas tiesā, ja būs nepieciešams, lai panāktu šāda likuma atcelšanu. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Mikolāse. Paldies, kolēģi. Lietuva ir pieņēmusi likumu, kas aizsargā mazgadīgos pret informāciju, kas var ietekmēt viņu nākotnes attīstību. Ir skaidrs, ka sociālā un ģimenes politika ir nacionālo valstu rokās, un tāpēc Eiropas institūcijas nevar kritizēt Lietuvas likumus. Šeit nav nekādas runas, es šo jautājumu esmu apskatījies, nav nekādas sakara ar starptautiskajām cilvēku tiesībām. Tieši otrādi tas stiprina bērnu aizsardzību pret dažādiem attēliem un informāciju, kas nebūtu pieņemama viņu vecākiem. Tāpēc es domāju, ka princips subsidiaritāte ir jāizmanto šai gadījumā, un šo principu panāca Eiropas līgumā, kā zināms, īrija. Šis ir svarīgs jautājums, bet ģimene nav Eiropas jautājums. Paldies! Paleckis. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmo reizi Eiropas parlamenta vēsturē šajā ēkā Lietuvas parlamenta darbība tiek aplūkota nepatīkamā kontekstā. Likuma autoriem ir bijuši mērķi un vēlmes kas ir radījušas likumu, kas nav pieņemams 21. gadsimtam Eiropā. Domāju, ka Eiro Lietuvas parlamenta vairākums iekrita uz to, ka paļāvās uz likuma veidotāju objektivitāti. Domāju, ka šī diskusija, komisijas un padomas stingrā reakcija uh, liks Lietuvas likumdevējiem nevis griezties atpakaļ, bet iet uz priekšu, ņemot vērā Eiropas dalību valstu pieredzi un intereses. Paldies! Paldies! Vikstrom. Paldies, prieksēdētājas kundze. Visi cilvēki piedzimst vienādi, un tāpēc viņiem ir vienādas pamatiesības. Uzskatu, ka šodien parlamentam ir jāpasaka vienotā balsī un pavisam skaidri, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi nāk, ir jābūt pamatiesībām. Man ir liels prieks, ka jaunievēlētās komisijas prieksēdes šodien pavisam skaidri pateica, ka viņš izveidos speciālu portfeli komisāram, uh, tieši cilvēktiesību un pamata brīvību jautājumā. Šodien mēs varam konstatēt, priekšsēdētājs kundze, ar, lielom, ar, ar lielām bažām, ka Lietuva, kurā pati ir piedzīvojusi apspiešanu un diktatūru, tagad, kad tā ir brīva valsts, pieņem tādu likumu, kas ir pretīgs. Tas nozīmē cenzūru, tas nozīmē tolerances trūkumu, un tas nozīmē apspiešanu. Visi mēs, kas iestājamies par demokrātiskiem principiem un akceptējam visus cilvēkus tādus, kādus viņi ir, mums ir jānosoda šis šausminošais likums un balsosim vienbalsīgi rītā. At, at, atcerēsimies, ka lielākais, kas pasaulē valda, ir mīlestība. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad eh, Zabauskas kundze, vienu minūti. V roku 2006. Paldies, eh, priekšsēdātājs kundze. 2006. Eh, gadā pret týmto spoločenstvom. Slovākija arī tika nosodīta, jo eh, Līdzīgā veidā. Šajā gadījumā runa par likumu, kas it kā aizsargā mazgadīgo tiesības. Es domāju, ka šeit tiek manipulētas pamata tiesības. Un, manuprāt, ka šeit parlamentā tiek uh, ignorēta vietējā nacionālā parlamenta leģitimitāte. Uh, šeit uh, parlamentā tiek uh, prasīts skaidrojums no pamatiesība aģentūras, bet tāpat laikā Eiropas parlamentam nav tiesības griezties pret nacionālo likumdošanu. Un es domāju, ka pavisam drīz pienāks laiks, ka arī īri tiks uh, Uh, kritizēti un īra nostāja un likumi, kas aizstāv ģimenes vērtības. Es domāju, ka šeit Eiropas parlamentā mēs nerespektējam, necienam Eiropas vērtības un uh, nacionālo valstu un cilvēku tiesības un tāpat arī vecāku tiesības izglītot savus bērnus, kā tie uzskat par pareizi. Paldies! Un tagad došu vārdu uh, ministrei Malmstrāms kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ir pilnīgi skaidrs, ka visas trīs institūcijas ir vienotas šajās debatēs. Mums ir jārespektē cilvēktiesības un pamatiesības, mums ir jābūt tolerantiem, mums ir jāaizsargā cilvēka brīvības un jau kāda veida diskriminācija ir izskaužama, jo tas ir Eiropas sadarbības pamatakmens un tāds arī paliks. Dalību valstīm ir pienākums respektēt gan tās vērtības, gan arī tie likumi, kur ir pieņemti Eiropas Savienības līmenī, nenoliedzami. Patiesībā prezidentūra izjūt zināmas bažas, ka Lietuvas gadījumā tas nav izpildīts. Lietuvu mēs esam kritizējuši, un kā jau mēs dzirdējām, Barozo kungs ir apsolījis īpašu komisāru posteni Eiropas Savienības vērtībām, Un e, šis process jau ir sācies. Es uzskatu, ka e, lieku, Lietuvas likumiem ir jābūt atbilstīgiem arī Eiropas Savienības likumiem. Mēs esam skaidri pateikuši, ka uh, mums ir jānosod šis likums, pat ja tas stāsies spēkā tā tagadējā redakcijā. Paldies, paldies ministrs kundzei, un tagad dod vārdu Barokungam. Paldies, es pilnībā piekrītu ministrs kundzes izteiktajiem noslēguma vārdiem. Es tikai arī gribētu paust cerību, ka Gribauskaits kundzes izveidotā darba grupa eh, ļaus gal galā izvairīties no likuma, kas eh, zināmās jomās neatbilstu Eiropas eh, pamata tiesībām un tiesību aktiem. Gribu uzsvērt vienu lietu Mēs uzskatām, ka zināmi šī likuma elementi ir uh, pretrunā audiovizuālajai direktīvai un uh, e-komercijas direktīvai. Uh, protams, ka ģimenes vērtības ir dalība valstu kompetences joma, un es domāju, ka viss debatēs teiktais bez šaubām parāda, ka ir nepieciešams precīzāk un labāk izvērtēt šo jautājumu Lietuvā. Grazie. Paldies komisāru kungam. Ar to mēs noslēdzam šīs uh, debatas. Mēs esam saņēmuši piecus rezolūciju priekšlikumus. Uh, mēs uh, slēdzam šīs debatas un balsojums par dokumentiem notiks rīt.